Kolleginnen un kolēģi! Dārgie kolēģi! Gribu jūs lūgt. Lūgtu uh, ķerties pie darba un esmu patiešām priecīgs, ka esat ieradušies, nestoties to, ka sanāksim tikt sasaukta pēdējā brīdī ņemot vērā parlamenta priekšsēdētāju lūgumu pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu, mēs ņēmām vērā priekšsēdētāju lūgumu, lai pieņemtu lēmumu par asociācijas nolīgumu ar Ukrainu. Verhovna Rada 16. septembrī pieņems lēmumu, tāds, tā tas tagad ir plānots, un mums vajadzētu arī savu lēmumu pieņemt uh, septembra plenāra sēdē. Un uh, citas uh, līdzatbildīgās komitejas mums uh, atsūtīja vēstuli, ka tām paprātām procedūra un tātad šeit ir jābūt piekrišanai, netiks pieņemta rezolūcija. Rezolūciju mums vajadzēs sagatavot vēlāk jo mums ir, protams, vēl jāapspriežas ar grupu referentiem. Tā tad nevajadzētu šeit pieļaut nekādus pārpratumus. Arī Zarijus Volskis referents piekrit šādai procedūrai. Tādēļ esam sarīkojuši šo sanāksmi un Šauca kungs, jums kaut kas sakāms? Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, mēs visi saprotam, ka situācija ir ārkārtīgi sarežģīta un mums tagad ir jāpieņem lēmums. Līdztekus gribēju uzdot jautājumu, ņemot vērā abu priekšsēdētāju klātesamību, vai būtu prātīgi pieņemt tagad lēmumu uh, un noslēgt ratifikācijas procedūru ar parlamentu, kas praktiski jau ir izjūcis pat bez uh, iepriekšējām diskusijām. Es pilnībā apzinos, ka mums būs ļoti atšķirīgi viedokļi, bet jebkurā gadījumā es uzskatu, ka mums noteikti par to vēl vajadzētu apspriesties pirms ķerties pie balsošanas. Paldies! Vai kāds vēlas tagad uh, protestēt? Lūdzu! un mums pēc tam vajadzēs balsot, ko tad īsti darīs, lai um, mums vajag pārlikt šo darba kārtības punktu vai nē. Kas ir par Šauca kunga priekšlikumu? Pret? Šauca kunga prasība ir noraidīta. Tagad trešais darba kārtības punkts. Lūdzu. Diemžēl runātājs runā bez mikrofona, tādēļ tūkiem viņa sakāmais nav dzirdams. Vai mēs to varētu ierakstīt? Vai varbūt elektroniski jānobalso? Ir par vēlu, jūs nepieprasījāt elektronisko balsojumu sākumā. Uh, tagad jau ir par vēlu. Please leave the room when you ask such questions. Please leave the room. Lūdzu, dodieties ārā no zāles. Tas ir vienkārši muļķīgi no vietas kliedz kāds kungs. Bija taču grozījums, lai pamainītu secību. Kāds nobalsoja pret un mēs nobalsojām. Tā ir normāla procedūra. Mums bija procedūra tika ievērot, viens izteicās pret, viens izteicās par. Nu, netika nekas pieprasīts. Nu, labi, ja viņš tagad ir devies ārā, kolēģis, tad mēs varam nobalsot elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Leave you this room. The, that means voting for means for Schulz. Ja jūs balsojat par, tad jūs balsojat par Šolca kunga priekšlikumu pārcelt balsošanu. Tātad jums ir jābalso pret. Jums ir jābalso par vai pret? Par Šolca priekšlikumu vai pret? So, there are still some people who have not voted yet. Vai kāds vēl nav paspējis nobalsot? Now then use your American Express. Nu, jums nav balsošanas kārtiņas, izmantojot American Express karti. okay, we will record that. So, the vote is uh, finished. Beidzam balsot. Deviņi kolēģi balsoja par. 49 bija pret, 2 atturējās. So we come to the report. Tagad ķeramies pie ziņojuma. Nē, tas gan nav ziņojums, tā ir piekrišana. Lūdzu, referenta kungs, jūs varbūt vēlaties bilst dažus vārdus. Paldies, priekšsēdētāji. Es piedāvāju balsot par normatīvo rezolūciju par padomes lēmumu noslēgt asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību no vienas puses un Ukrainas no otras puses. Tas notiek divu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām mēs vēlamies izrādīt savu solidaritāti Ukrainai, un solidaritāte ir Eiropas izvēle, un īstenībā šī solidaritāte ir tikusi pierādīta arī sadarbojoties ar Ukrainas sabiedrību. Otrām kārtām vēlamies ratificēt simbolisku iemeslu dēļ, un ja mēs nobalsosim šodien, tad eh, nākam nedēļa kopīgi vienā dienā ar Verhovna Rada mēs varam pieņemt šo lēmumu, jo Verhovna Rada ir spējīga jau eh, šo lēmumu pieņemt, ratificēt nolīgumu. Tādēļ es piedāvātu balsot par šo netika uh, apjomīgo uh, normatīvo rezolūciju, kuras pirmajā pantā ir teikts, Eiropas parlaments piekrīt nolīguma uh, parakstīšanai. Paldies! Šöbelskungs ir uh, atbildīgs par Ukrainu ārlietu dienestā. Paldies, priekšsēdētāji, jā, mēs augstu vērtējam to, ka parlaments vēlas uh, sinhroni ar Verhovna rada ratificēt šo nolīgumu. Šāda ratifikācija būs ārkārtīgi svarīgs solidaritātes simbols Ukrainas cilvēkiem. Un Īstenībā mēs jau esam pieredzējuši, ka eksports uh, ir palielinājis uz Ukrānu jau par 14%, līdz ar to sankcijas un pasākumi patiešām ir nesuši cerētos augus, un mēs uzskatām, ka nolīgums lēkšana varēs ļaut Ukrainai vēl vairāk attīstīt savu eksporta nozari. Protams, ir jāveic nepieciešamas reformas, lai šis nolīgums kalpot savam sākotnējam mērķim pēc iespējas labāk. Kā jau būsiet dzirdējuši, Ukraina bija gatava Uh, apspriesties ar uh, Krieviju, lai varētu uh, labāk konstatēt, kā šī situācija ietekmēs Krievijas ekonomiku, un mēs esam gatavi arī meklēt risinājumus. Pirmā uh, trīspusējā ministru tikšanās notika 11. jūlijā. Tajā piedalījās Krievija, Ukraina un Eiropas Savienība. Ratifikācijas process uh, notiek saskaņā ar paredzēto grafiku. Protams, ir nepieciešams vēl diskusijas, lai labāk varētu um, izvērtēt, kā līguma īstenošana ietekmēs uh, Krievijas un Ukrainas ekonomiku. Ir paredzēta ministru tikšanās uh, šo piekdienu. Piedalīsies De Guhta kungs no ES. Un un Krievijas un Ukrainas ministri. Mēs uzskatām, ka asociācijas nolīgums piedāvās jaunas iespējas abām līgumslēdzēju pusēm, un tā arī Eiropas Savienība varēs atbalstīt Ukrainu, ka tā beidzot tiks pilnveidota kā stabila un labklājīga Eiropas pilntiesīga demokrātija. Mēs lūdzam jūsu atbalstu. Paldies, tagad Plenkoviču kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Esmu pirmoreiz uh, ievēlēts šajā sasaukumā kā Ukrainas ES delegācijas priekšsēdētājs, gribēja atbalstīt Zarjuša Vojska kunga uh, iniciatīvu, proti pēc iespējas ātrāk ratificēt nolīgumu jau septembra plēnumā un uh, debates pierāda, ka visas politiskās grupas ir gatavas raidīt pozitīvus signālus, cerības Ukrainas virzienā, atbalstot Ukrainas izvēli, kas izdarīta par labu Eiropai. Un mēs ceram, ka novembrī sāksies ratifikācijas process pilnā sparā, lai abas puses varētu pierādīt, ka tās ir gatavas Uh, sadarboties un uh, tiks veikts nepieciešamās reformas, lai varētu garantēt uh, Ukrainas teritoriālu integritāti. Pekuls kungs lūdzu. Parlamentu pozitivno glasujući o ovom dokumentu trebamo prije svega iskazati potporu za nešto. Domāju, ka šeit Eiropas parlamentā mums ir jāpauž atbalsts kaut kam, nevis jāatbalsta pretošanās kaut ko. Mums ir jāatbalsta asociācijas līguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Un, uh, Ukrainai nākotnē eh, nevajag kļūt par eh, bijušās PSRS eh, vasāli valsti, jo šādu PSRS tiek atkal atjaunot. Mums ir jādod skaidrs signāls par to, ka Eiropas parlaments uzskata Ukrainu par partneri, kas spēj īstenot reformas. Pat uh, Eh, turpmākajos piecos gados nenotiks Eiropas Savienības paplašināšanās, tai pašā laikā mēs, mums ir nenogurstoši jāatbalsta Ukrainas tauta tās mērķa sasniegšanā, proti reiz kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Paldies, Tanaka kungs. Jā, jāsaka, ka es Ukrainu esmu atbalstījis jau uh, gadu gadiem tās centienos uh, iekļauties ES un NATO saimē un arī vienu dienu tā varētu kļūt par ES dalību valsti un tieši tādēļ nav nekāds pārsteigums, ka mūsu delegācija AFET komitejā vēlas uh, palīdzēt Ukrainā šajā tumšajā stundā, kad uh, Krievu trupas ieņem Krīmu un citas teritorijas šajā valstī. Un Eiropas parlamentam ir jāpalīdz Porošenko valdību valdībai eh, kaut kādu pretsparu izrādīt Krievu tankiem valsts teritorijā. Mums uh, ir jāsaka, ka m, tas, ka mēs ratificēsim nolīgumu vienā dienā ar Verhovna Rāda, tā būs ļoti simboliska. Tas būs ļoti simboliski un uh, domāju, ka tas arī ir pareizais solis, ko spērt. Paldies! Paldies! Lösingskund. Die Abgeordneten der GUE NGL werden äh, gegen dieses GUE balsos pret šo ratifikāciju. Mans kolēģis Šalts jau äh, piedāvāja dažus argumentus, kādēļ tas nav uh, pārāk veiksmīgi izvēlēts datums, un vienam no priekšnesicījumiem vajadzēja būt sabiedrības uh, uzklausīšana Ukrainā pašreizējā redakcijā nolīgumā ir pārāk daudz elementu, kas mums nav pieņemami, piemēram, sadarbība patvērumu politikas jomā, it sevišķi sadarbība ar Frontex Un brīvas tirzniecības principi, kas ir uh, iekļaut nolīgumā, mums arī nav paprātam, jo tie nenāks par labu Ukrainas pilsoņiem. Mēs tāpat uh, balsosim pret šo nolīgumu, jo tur ir runāts par uh, ciešāku sadarbību ārlietās un uh, iekšlietās. Mums šķiet, ka tas ir ļoti uh, brī, bīstams uh, tāds parametrs, un tas arī varētu nelabvēlīgi ietekmēt miera procesu Ukrainā. Un Mums jau ir pietiekami labi projekti, piemēram, dažādas kaujas vienības, Atalanta, misija un tā tālāk, un uh, varētu, protams, vēl daudz cits arguments uzskaitīt, bet fakts ir tāds, ka mēs balsosim pret. You, Van Dālenkungs, paldies, Alde, politiskā grupa balsos par rezolūciju par uh, asociācijas nolīgumu ratifikāciju. Mēs jau par to esam diskutējuši neskaitāms gadus arī ar dažādām valdībām Kijevā. Tas nāks par labu Ukrainai, arī Eiropas Savienībai. Un Krievijai ir jāapzinās, ka neatkarīga, labklājīga un demokrātiska Ukraina ir stabilitātes garants visā reģionā. Tādēļ balsosim par. Kāva? Thank you, Mr. Priekšsēdētāja kungs, es esmu pret šo rezolūciju, saka Kārter kungs, nu tas ir vienkārši nepieņemami. Uh, ir tāds uh, ļoti trausls pamiers. Tagad Ukrainā tūkstošiem cilvēku Ukrainā jau ir nogalināti, un es nezinu, vai vajadzētu vēl vairāk uh, provocēt Krievu lāci. Lūdzu, runājiet ļoti uzmanīgi, jo tad, kad jūs rītdien eh, krāsosiet acis vai skūsiet bārdu, eh, ļoti rūpīgi paskatieties spogulī, jo, nu, varbūt nebūsiet pieņēmuši to labāko lēmumu. Tādēļ es jūs lūkšu balsot pret. Mizričkungs, paldies priekšsēdētāji. Uh, Jā, mums ir arī daudz bāžu par dažām detaļām šajā nolīgumā, bet mēs neesam principā pret brīvo tirzniecību, tādēļ mēs balsosim par nolīgumu, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam izrādīt solidaritāti Ukrainai un balsojot pret nolīgumu mēs tikai nelabvēlīgi ietekmētu Ukrainu, Ukrainas iekšpolitiku. Un es domāju, ka ir pareizais solis balsot par nolīgumu. No otras puses neaizmirsīsim, ka tas, protams, neatrisinās militārās un drošības problēmas Ukrainā. Nu, pamieris ir tāds ļoti apšaubāms un uh, tirzniecības nolīgums jau pats par sevi neatrisinās drošības problēmas. Tādēļ jāpadomā par to ilgākā termiņā Nikena kungs. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Paskatieties, kas notiek Ukrainā. Pirmā, pirmkārt tika uh, padzīts Janukoviča kungs, tad bija Maidana laukums, tad situācija kļuva aizvien nestabilāka, tad mēs provocējām Ukrainu balsot, uh, tā, nostāties pret Krieviju, un tagad mēs nepārdodam uh, ieročus Ukrainai. Nu tie, kas to darīja, ir vai nu Puķina aģenti, vai vienkārši muļķi. Uh, Es atvainos 39. gadā Polija pieņēma Francijas un Lielbritānijas sniegtās garantijas un pie kāds noved pie Hitlera invāzijas Polijā. Nu, paskatieties spogulī, kā jau ieteica mans kolēģis, padomājiet, ko jūs te gatavojaties darīt. Jūs esat uh, poļu deputāts, ja pareizi saprotu, saka Broka kungs. Labi, Bredes kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ir jau izskanējuši daudzi komentāri. Es savukārt gribu teikt, ka Tautas partijas grupa atbalsta mūsu kolēģu Sarjuša Volska izteiktos priekšlikumus un, kad mēs balsosim, es aicinu jūs neaizmirst, ka ir cilvēki, kas ir ziedojuši savu dzīvību, lai varētu tikt uh, noslēgts šāds asociācijas liegums. Prēdes kungs, es atļaušos arī kādu personiskas dabas piezīmi. Uh, Es domāju, ka uh, pa, nolīguma parakstīšana ir Ukrainas tautas grība, un mēs tikai lemjam, vai mēs balsojam par vai nē. Un prezidents arī tika ievēlēts, ņemot vērā tieši šos apsvērums, ka nolīgums tiks parakstīts. Nu, tas mums ir jāpatur prātā. Jā, protams, uh, atminēsimies arī, ka uh, lielais kaimiņš ir tas, kas pielieto vārdarbību, ne jau Ukraiņi. Un Janukovičs netika padzīts, viņš vienkārši devās prom no valsts. Un tagad eh, pie varas ir prezidents, kas ir leģitīmi ievēlēts, eh, to ir ievēlējuši pilsoņi, tas ir jāpatur prātā. Neviens cits kolēģis nav pieteicies runāt, tādēļ eh, tagad varam ķerties pie balsošanas. Balsosim tūliņ un darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Vai ir taču arī grozījums? Jā, sākumā par grozījumiem jānobalso. Pirmais grozījums, kas par? in der EVP. Hm? Einer zu viel in der EVP. In der EVP ist einer zu viel, Herr Preda. Prēdes kungs viens liekas ETP grupā. Viena par daudz. Jetzt ist okay. Tagad viss kārtībā. You have not your card. Jā. Yeah. Jā. Yeah. Jums nav kartiņas līdz labi. Mēs to esam ierakstījuši protokolā. Beidzam balsot. Astoņi par, 49 pret un 4 atturējās. Otrais grozījums. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Tāds pats rezultāts. Identisks noraidīts. Tagad balsosim par Zarijuša Voļska rezolūciju. Balsosim uh, personālā kārtībā. Sākam balsot. Lūdzu. Tenoks balso par. Esam atzīmējuši. Viņam nav no kartiņas. Beidzam balsot. 49 par 8 pret 4 atturējās. Nu, ļoti pārliecinošs rezultāts. Thus, Ukraine will lose not new Russia. Ich äh, möchte hier zum Ausdruck bringen. Kollegi.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 Jetzt Tagesordnungspunkt 4. Ceturtais darbkārtības punkts. Tiksimies ar Ēģiptes lielmuftiju. Viņš, eh, nu, sakritības rezultātā šodien atrodas Briselē, tādēļ mēs viņu arī izlēmām uzaicināt pie sevis. Divās minūtēs lielmuftīs pie mums ieradīsies. tutto a posto con l'interpretazione? Sì, 25. 25. Colegas, vamos a darle una calurosa. Colleghi, sveiksim mūsu vidu uh, viņa ekscelenci Ēģiptes uh, lielo mufiju doktoru Šukiju Haramu, kurš ir uh, jurid, juridisko zinātņu doktors. Mums ir liels gods jūs sveikt mūsu vidū šodien. Jūs esat viens no uh, lielākajiem ekspertiem šariāta un islāma tiesību jomā, un jūs esat skaidri paziņojis, ka tie, kuri izmanto islāmu, lai attaisnotu terorismu, pārkāp islāma pamatnostādne. Šeit mēs runājam par Alkaidu. Uh, par tā saucamo islama valsti, un jūs esat skaidri norādījis, ka tās ir korumpētas asinskāras ekstrēmistu grupas, kas pārskāp cilvēku tiesības un islama pamatprincipus. Konkrēti Irākas gadījumā viņi apdraud visus irākiešus, jezidijus, uh, salafistiešus un visus citus Irākas iedzīvotājus. Un tagad es dodu jums vārdu un es gribu jums paust mūsu nopietnās bāžas par to, ka plaši Eģiptē tiek piemērots nāves sots pret musulmaņu brālības aktīvistiem. Vārds jums, Muftī, kungs. شكرا أشكر سعادة الرئيس Es pateicos, es pateicos priekšstādātāju kungam par to, ka viņš deva man iespēju uzrunāt Eiropas parlamenta ārlietu komitejas deputātus. daudzas pasaules valstis ir eh, cieši eh, no teroristu uzbrukumiem, no ekstrēmistu darbības, eh, šie, kuri veic noziegumus reliģijas vārdā. Is, runājot par islāmu, ir uh, jāsaskaņo reliģiskā realitāte un mūsdienu pasaules realitāte. Un šis uzdevums ir mums ļoti aktuāls kā musulmaņiem. Jau kopš 19. gadsimta um, islāmā pētnieki ir uh, domājuši par šiem jautājumiem. ir uh, runa par par to, ka uh, šos pētījumus ir veikuši uh, Islāma studiju centrs, kurš darbojas jau 1895. gada, pētot jautājumus, kā saskaņot īslāma pamatnostādnes ar mūsdienu pasaules realitāti. Mēs nosodām vardarbību, kas vērsta pret sievietēm, ir izsludināta fatva par šiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka ir jānodrošina kulta, eh, reliģiskā un izteiksmes brīvība, un tas ir ierakstīts arī mūsu ētikas hartā. Mēs esam stiprinājuši saiknes ar kristīgās reliģijas, judaisma un citu reliģiju pārstāvjiem. Mēs esam uh, bez ierunām nosodījuši nevainīgu cilvēku eh, slepkavības, kas notikušas 20. gadsimta 80. un 90. gados. Un arī šobrīd mēs nosodām eh, jebkādas terorisma izpausmes. Kairā mēs esam stiprinājuši šādus kontaktus. Mēs ir jārespektē mūsu atšķirīgās pamatvērtības, bet ja mēs neatzīstam šādu atšķirību īpatnību pārstāvēšanu mūsu starpā, katrai valstī, katrai sabiedrībai ir savas īpatnības. Un ja mēs to neatzīstam, tad mēs nespēsim uh, sadzīvot savā starpā. Bet kad mēs uh, izpētām pasaules attīstību austrumos un rietumos, mēs uh, konstatējam, ka soļi, kas būtu jāspēr, lai principus īstenotu dzīvē, ir uh, jāveic. Islamam ir jākļūst par ietekmīgu spēlētāju mūsdienu pasaulē, un musulmaņa islāma pētniekiem ir jārunā islāma vārdā. Un nedrīkst uzsk uzskatīt, ka viens islāma atzars runā visu musulmaņu vārdā. Tas mūs ir novedis pie sarežģītas situācijas, pie vajāšanas un vardarbības izpausmēm. Šobrīd Un jāsaka, arī jau iepriekš mēs bijām informēti par šāda uh, grupējuma eksistenci, kas uh, ir izveidojis islāma valsti. Šis nosaukums sev ir izvēlējies tādu nosaukumu, Tātad šī kustība ir izvēlējusies sev tādu nosaukumu, un to mēs nosodām, jo šī grupējuma rīcība ir uh, pretrunā ar islāma pamatnostādnēm. Un mēs uzskatām, ka mēs nedrīkstam ticēt uh, atsevišķu kustību paziņojumiem, ka tās cenšas runāt islama vārdā. Mēs visi esam atbildīgi par situācijas attīstību un sulējumiem. Ir jāuzņemas arī sava atbildības daļa un jārīkojas profesionāli. Tā ir pašā laikā arī plašsaziņas līdzekļiem, nevalstiskām organizācijām un pilsoniskai sabiedrībai ir jāaktivizē centieni lai panāktu, ka mūsu islāms, eh, kas vada mūsu, eh, mūsu darbībā, būtu tāds, kas eh, atspoguļo arī minoritāšu uzskatus. Bet, lai, šādi ekstrēm, lai šādas ekstrēmas izpausmes uh, tiktu izslēgtas, lai uh, nodrošinātu daudzveidību, mums ir uh, jāpāršķir uh, jauna lapa un jādomā par ekonomiskiem, kultūras un politiskiem aspektiem. Mums ir absolūti nepieciešams dialogs visās šajās jomās, lai veidotu sapratnes pamatus un noskaidrotu kopīgās nostādnes. Ir jāatbalsta universitātes, pētniecības centri Eģiptē un citviet lai, eh, jo mūsuprāt ir svarīgi, lai jaunieši tiktos un eh, apmainītos viedokļiem. Šādējādi mēs varētu novērst ekstrēmismu izplatību jauniešu vidū. Ir jāveicina dažādu valstu jauniešu tikšanās, Un, kad mēs organizējam šādus pasākumus, manuprāt, tas mums nodrošina panākumus mūsu darbā. Mēs vēlamies e, attīstīt līdzsvarotu diplomātiju, lai e, islāma pasaule varētu tuvoties rietumu pasaulē. Un mēs ceram, ka tiesiska valsts tiks uh, respektēta. Tas nozīmē, ka mums visiem ir vienlīdzīgas tiesības neatkarīgi no mūsu pārliecības, rases un visas šīs atšķirības izzūd pamata principu priekšā. Un mēs ļoti augstu vērtējam šā, šo pamatu principu. Uh, ir, manuprāt, pamatoti tā. Es esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus, uz tiem atbildēt. Esmu pārliecināts, ka jums ir ļoti daudz jautājumu, ko jūs vēlaties uzdot par pašreizējo situāciju pasaulē. Paldies, jūs, ekscelence, dodu vārdu EPP koordinatoram Predskungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ekscelence. Pateicamies jums par to, ka esat pie mums ieradies, jūs iestājaties par mērenību, islama izpausmēs, tāpat jūs esat arī nosodījis to, ka musulmaņu brālības vadītājiem ir piespriests nāves sots, un tas liecina par to, kādas problēmas pastāv mūsdienu Ēģiptē, ka tiesas par spīti tam, ka trūkst neapgāžamu pierādījumu, tomēr ir pieņēmusi šādu lēmumu, un šī problēma ir diezgan plaši izplatīta, un tā var atkal parādīties Morsī tiesas prāvas laikā, jo viņš tiek apsūdzēts spiegošanā un sadarbībā ar Hamasu un ar Irānas republiku, un tagad viņu apsūdz arī par uh, valsts noslēpumu pārdošanu Katārai un kā jūs vērtējat šo apsūdzību virkni pašreizējā kontekstā un um, ņemot vērā to, kā darbojas jūsu valsts tieslietu sistēma. Otrs jautājums ir par to, kā jūs vērtējat to lomu, ko Turcija turpmāko gadu laikā spēlēs šajā reģionā. Herr Kahn. Kahn kungs. Thank you, Chair. And, uh, Paldies, priekšsarētāji. Sheikh, good to have you here. I'm here. Prieks jūs redzēt šeit. Man jums ir divi jautājumi. Tie ir šādi. Klausoties par arābu pavasari un redzot, kādas izmaiņas notiek, tā skaitā izmaiņas, kas notika Ēģiptē, kas ieņem ļoti svarīgu lomu arābu pasaulē. Liekas, ka tagad lietas virzās atpakaļ. Kad kaut kas mainīsies un arābiem pašiem būs iespēja noteikt, kurš vada valsti. Kad es runāju par ISIS, ir skaidrs, ka tā retorika, ko ISIS izmanto, ir reliģioza teksti, bet viņu rīcība, protams, ir pret tām pašām reliģiskajām vērtībām, par kurām viņi runā. Mēs redzam, ka daudz jauni cilvēki ne tikai islām pasaulē, bet arī Eiropas Savienībā ietekmējas no tā, ko var izdarīt tādas reliģiskās institūcijas, Eģiptē, lai panāktu, ka pareizā ziņa nonāk līdz visiem pasaulē. Uh, much, Chairman, uh, Nākamais runātājs Tanakungs. Jā, paldies. Man prieks dzirdēt eh, mērenības atbalstu tik augstā līmeņa sunītu eh, vadītāju. Es daudz gadus jau strādāju, lai veicinātu reformas un eh, iecietības principus. Tāpat arī cīnos pret neiecietību attiecībā uz eh, daudziem noziegumiem. Pa Pakistānā, piemēram, bieži vien eh, minoritātes daudz cieši, un tā ir tīpaši kristieši. Kā caur ištihā doktrīnu, jeb tās interpretācija ir iespējams virzīties uz priekšu šajos jautājumos? Eh, es, protams, lasu, kas ir rakstīts šajos tekstos un redzu, kas tiek uh, Eh, sludināts islāma valstīs, bet ir jāatrod kaut kāda samierināšanas iespējas, nosodot eh, šos eh, sankcijas, it īpaši pret cilvēkiem, kas vēlas mainīt, piemēram, reliģiju. Un tad par ISIS, kas manai valstī un arī citām ES dalību valstīm, kā Francija un Beļģija, ir aktuāls. Tur būtu pat ap tūkstoti britu džihādisti, kas cīnās ISIS rindās Britu Ulēms dalībnieku fatvu izdeva izsludinot islama valsti par haram, aizliedzot Britiem pievienoties šai organizācijai, vai jūs vēlaties izmantot šo iespēju, lai atkārtoti nosodītu šo teroristisko organizāciju un noraidītu Al-Baghdādī kungu kā pašpasludināto kalifu? Jo šī situācija rada apdraudējumu, viņš un viņa sekotāji īsteno terori pret kristiešiem, arī musulmaņiem, jezīdiem, armēņiem, ebrejiem. Tas ir vienkārši šausminoši un absolūti nepieņemam. Tas ir kā draudi eh, reģionu, kā arī globālai drošībai. Desde hace decenios estamos asistiendo a un proceso. Jā, paldies, Saknārta kungs. Mēs jau eh, redzam vairāku desmitgažu eh, gadu garumā šos procesus arābu pasaulē. Ebreju klātbūtni, kas eh, savulaik kalpoja kā katalizators, tagad ir zudusi. Mēs redzam sabiedrības, kas ir noslēgušās šīti, sunīti. Tas ir noslēgušās sevī un pārējās uzskat par ienaidniekiem. Es nemaz nerunāju par izīdiem un citiem. Bez ebreju ieguldījuma ārā pasaule nebūtu attīstījusies tā, kā tā ir attīstījusies mūsdienās. Ēģiptes komunistiskā partija. To savulaik izveidoja ebrejs. Mēs redzam, cik eh, būtiski ir šie zaudējumi, ko pienes citas kultūras un reliģijas. Irākā kristieši jau tagad Bētlemē un citās vietās ir minoritātes, kur savulaik bija atbrīvots teritorijas, un tagad tur ir kristiešu mazākumā etniskā un eh, daudzalotu pieeja ir svarīga. Kad Spānijā tika izraidīti ebreji, ebreji devās uz islāma pasauli. Kādu alternatīvu jūs redzat? Mēs jau pieminējām Eģiptē koptu kristiešu situāciju, kur atsevišķās Eģiptes daļās saskarās ar nopietnām problēmām, tā skaitā galvaspilsētā Kairā. Kādu risinājumu jūs redzat šiem traģiskajiem procesiem, sociālā un kultūrā, fra, kultūras fragmentācijā un atsevišķu sabiedrības daļu e, norobežošanu un pat vēršanos vienu pret otru. Bueno, reiterar otra vez eh, la, la oportunidad de poder. Nākamais runātājs, Kuzuper Muīkungs. Paldies! Es vēlētos uzsvērt eh, to, cik svarīgi ir eh, E, pats fakts, ka Liela Mufti ir ieradies pie mums attiecībā uz to, kas notiek Eģiptes laukumos, arī uzbrukumu žurnālistiem, ir tīpaši saistībā ar nāvs sodu piespriešanu. Mēs vēlētos e, no, noraidīt e, šo nāvs sodu pieņemšanas principus tas, ar ko saskarās arābu pasauli šobrīd. Kādu modeli jūs ierosināt šobrīd, lai pārvarētu šo fragmentēciju? <clears throat> Eh, Your Excellency Dr. Shoki Ibrahim Alam, the eh, Jūsu ekscelenci Eģipts Lielmuftija Šoki Ibrahim Abdul Karim Alām, es jūs sveicu šeit. Vēlos jums uzdot jautājumu par demokrātiju. Jūs esat pirmais demokrātiski ievēlētais Lielmuftijs Eģiptē. Tāpat arī šeit, šajā telpā, demokrātiski ievēlēt deputāti. Dažas uh, islāma sabiedrības daļas paziņojuši, ka demokrātismam Demokrātijai e, islamā nav vietas. Es vēlos dzirdēt jūsu viedokli par demokrātiju. Un otrkārt, kāda būs jūsu loma pildot Ēģiptes lielu muftiju pilnvars? Ko jūs vēlaties atstāt kā mantojumu pasaulē? Un treškārt, sveicu jūs kā mērenības balsi un aicinu jūs piedalīties e, konferencē, ko es organizēju Londonā, ko jūs varētu uzrunāt šo pasauli, šo radikālo pasauli. Jūs balsts būtu tiešām e, pozitīvi izteikties, un es aicinu jūs būt par galveno runātāju šajās konferencēs. Paldies! Grazie, Presidente, Eccellenza. Paldies. Nākamais runātājs, lūdzu. Jā, liels paldies jūsu ekscelence par šiem svarīgajiem vārdiem, kas tika sacīti. Es uzskatu, ka vienotība ir ļoti svarīga. Esmu pārliecināts Eiropietis, tādēļ arī tā uzskatu, bet arī man ir jums pāris jautājumi. manuprāt, ir saprotams e, no jūsu amata arī, bet e, man šķiet, ka jūs vēlaties gan nosodīt to, kas ir nodarīts kristiešiem, bet vēlaties viņus arī aizstāvēt. Es par to vēlētos kaut ko vairāk dzirdēt. Otrakārt, konkrētāks jautājums. Uh, situācija, kas turpinās aizvien, tiek vervēti ekstrēmisti, teroristi, islāma fundamentālam organizācijās Eiropā un izskatās, ka to veicina vairāku pašpasludinātu imāmu darbība. Un pat šobrīd daudzās Moskās, daudzās valstīs, tā skaitā manā valstī, Itālijā, uh, šādi cilvēki nepārtraukti turpina paust ekstrēmismu propagandu, kas izmanto reliģisko terminoloģiju, izkropļojot to, izkropļojot to, ko Korāns pauž, lai pārliecinātu it īpaši jauniešus un savervētu viņus terorismu organizācijās. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi īstenot konkrētas darbības, ne tikai izglītojot un mācot, kā tas tiek oficiālajā islamā darīts, bet ir jāiet arī tālāk, ir jādara vēl vairāk, jāīsteno konkrēti pasākumi pret šādiem tā saucamo imām propagandu, sadarbojoties ar valsts iestādēm visā Eiropā. Jo man šķiet, ka līdz šim ir ievērojami pietrūkusi šāda veida sajūtama koordinēšana. Šīs ir ļoti nopietnas bažas, un tā tiek izkropļots patiesais islāms. Vai jūs varat kaut ko pateikt vairāk, kas varētu tikt darīts? Itāda. Peterlis kungs. Paldies, jūs ekscelence. Man bija ļoti liels prieks dzirdēt, ka jūs uzsvērāt, cik svarīgs ir dialogs. Pirms kāda laika darbojos starpkultūra dialogu jomā, bija atbildīgs par to mūsu par politiskajā partijā, zinu, cik tur daudz potenciāla ir, ja mēs vēlamies veikt lielu soli uz priekšu. Tāpat vadīju arī vairākas vēlēšana novērošanas misijas, piemēram, Kenijā, tikos ar cilvēkiem, ar musulmaņiem uz vietas, kurus ļoti interesēja valsts un reliģijas nodalīšana. Es vēlētos zināt, ar ko mums runāt par šādiem svarīgiem jautājumiem. Izskatās, ka daži cilvēki nespēja uzturēt dialogu par šādiem tematiem. Viņi ķeras pie vardarbības. Kā mēs varam padziļināt šo dialogu un ko tieši jūs šajā aspektā sagaidat no Eiropas Savienības? Priekšsēdētājs, paldies. Pargino. Priekšsēdētāja kungs, uh, jūs ekscelence Liela Muftī kungs, uh, es esmu sēžu šeit, tad es vēlējos vispirms jums pateikties par to, ka esat pie mums atnācis un gribu piekrist kolēģim, kurš teica, ka ir ļoti būtiski, ka jūs esat pirmais lielmuftīs, kuru šai amatā iecēla nevis Eģiptes prezidents, bet Islāma uh, akadēmiķu kongress. Šī atšķirība ir ļoti būtiska gribēju jums uzdot trīs jautājumus. Es augstu vērtēju to, ka jūs skaidri un nepārprotami nosodāt eh, tā saucamo islama valsti. Ir ļoti svarīga reliģiska autoritāte uh, nosoda šo uh, islama valsti, šo grupējumu, kas ir uh, un ka ir arī grupējumi Sinai puselā, kas jau ir uh, do, devuši uzticības vērstu uh, islāma valsts uh, kalifam. Otrām kārtām jūs arī mm, nosodījāt vairāku simtu islama brālības aktīvistu sodīšanu ar nāvi. Tas ir drosmīgs lēmums. Un uh, jautājums, kā mēs, uh, Eiropas parlaments, uh, Eh, spēj, varam sniegt jums atbalstu šajā eh, virzībā uz mērenību un izlīgumu. Jūs eh, pieminējāt ētikas hartu, kurā jūs nosodāt visa veida terorismu un kādus konkrētus pasākums varētu vēl veikt. Uh, Wassalamu alaikum, uh, Your Excellency. Um... Jūsu ekscelence, saka Gomeša kundze, man ļoti interesē atbildes uz jautājumiem, ko man kolēģi uzdeva par musulmaņu brālību saspiešanu un ārvalsts žurnāls, kas ir apcietināti, bet mans jautājums ir par sievietēm. Es atceros, jūs sacīja, ka jūs vēlaties samierināt moderno pasauli un reliģiju, un modernā pasaulē sievietes tiek eh, atzītas eh, par pilntiesīgām sabiedrības loceklim arī saistībā ar cilvēktiesībām. Mēs eh, lolojam liels cerības, redzot, cik daudz sievietes vada šo kustību cīņā par brīvību un, un pēc tam, kas sekoju. 2011. gadā es tikos Eģiptē ar jūsu priekšteci, viņš gan nebija ievēlēts, bet tad, kad mēs sūdzējamies, ka sievietes uh, tiek piespies veikt vaginālos testus, un bija šokēta par viņu sniegto atbildi. Un kā jūs redzat uh, sieviešu lomu musulmaņu pasaulē? Un jūsu kaimiņu valsts Lībija protams, arī ietekmēs no tā, kas notiek Eģiptē. Kā jūs redzat šo situāciju un bažas, ka da, situācija Libijā, kurā principā nepastāv valsts pārvalde, tāpat arī to, ka radikāļi varētu izmantot situāciju. Un visbeidzot, tas, ko jūs sacījāt, par radikālismu apkarošanu kā ceļu uz pārmaiņām. Tāpat arī reliģijas pārstāvjiem. Kur ir šie reliģijas pārstāvji, kas varētu jauniešu izglītot? Jo šeit tas ne tikai nepārstāv islāmu, bet ir absolūti pretrunā ar tā vērtībām. Bardzo dziękuję, ekscelencjo, za Pana obecność. Jā, paldies, jūs ekscelence, saka Jurekungs. Tas, ka mēs varam uzzināt par jūsu nostāju ir ļoti svarīgi. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, kā jūs vērtējat kristiešu situāciju mūsdienu Eģiptē? Un viena no avotiem, eh, kristieši, vardarbība pret kristiešiem pagājušajā gadā, ka, kāda tie konkrēti bija. Tā otrs jautājums. Tā kā jūs esat arī sabiedrības laicīgās daļas pārstāvs, um, jūsu valsts pēdējos 30 gadus ir bijusi mierīgās attiecībās ar Izraēlu. Ko tas nozīmē Eģiptes sabiedrībai? Ah, danke. Äh, Exzellenz, auch ich möchte Ihnen ganz herzlich. Jā, paldies, Jūs ekscelence, saka Buhner kungs. Paldies, ka jūs ieradāties. Paldies, ka izteicāties tik iedvesmojoši, man tas nomierināja. Paldies arī par to, ka esat gatavi atbildēt uz mūsu jautājumiem. Jūs varat noteikti iedomāties, ka mūs ļoti lielas bažas rada pašreizējā situācija Eģiptē. Tas ir to mans pirmais jautājums. Jūs esat izteikušies pret musulmaņu brālību vai piespriestiem nāves sodiem, tāpat arī pret citiem cietums sodiem. Kā jūs redzat, cik liels ir praktiskās iespējas? vispār vai šo nāves sodu izpildi tik tiešām ir iespējams apturēt. Un mans otrais jautājums. Daudzi kolēģi jau pieminēja koptu kristiešu situāciju, Bahai situāciju Eģiptē. Problēma ar koptiem turpinās jau gadu simtiem. Esmu pats personīgi to arī konstatējis Eģiptē. Kā jūs ilgtermiņā vērtējat situācijas attīstības iespējas? Vai beidzot būs iespējams samierināt šīs divas grupas? Un noslēgumā, ko jūs ieteiktu mums rietumos darīt pret terorismu? Lai aizvien vairāk jauniešu, tīpaši no mūsu valstīm, nepieslēgtos, nepievienotos šīm teroristiskajām grupām. Es būšu ļoti pateicīgs par jūsu atbildi. The last one. Grazie, Presidente. Nākamais runātājs, kas taldokungs, jūs ekscelence, esiet sveicināti, mums liels gods jūs šeit uzņemt, es vēlos paustas atzinību jūsu ziņai par dialogu nepieciešamību, par to, ka ir jāiesaist pilsoniskā sabiedrība, lai mēs varētu panākt mieru tuvajos austrumos. Mums ir nepieciešama spēcīga, stabilizējoša Ēģipte, lai nepieļautu destabilizāciju reģionā. Bez tiesu varas mēs nekad nespēsim panākt stabilitāti. Un man ir liels prieks dzirdēt jūsu mieru nesošo paziņojumu, nosodot militāro iejaukšanos Vēlos jums uzdot jautājumu, kā jūs šo miera ziņu un ideju par starpkulturālo dialogu un minoritāšu tiesību ievērošanu is, islāma pasaulē. Es runāju ne tikai par Ēģiptu, bet arī par citām valstīm pasaulē. Kā jūs to veicināsiet? Kas jūsuprāt būtu veicams mūsdienu plašsaziņas līdzekļiem, lai varētu palīdzēt paust šo viedokli. Priekšsarētājs, liels paldies! Jūs, ekscelenci, vārds jums! Eh, أنا بداية eh, eh, أشكركم كثيرا على هذه الأسئلة. Paldies par visiem uzdotajiem jautājumiem, par jautājumiem, kuri apliecina jūsu lielo interesi par uh, Uh, Ēģipte stāvokli Eiropā un par uh, muftija nostāju uh, attiecībā uz šiem tematiem, kas rada tiešām daudz jautājumu. Daļa no jautājumiem bija par nāves soda piespriešanu. Uh, tālāk arī par uh, sievietēm, par dialogu, par uh, uh, jautājumiem, kas ir saistīti ar tā saucamo islama valsti. Vispirms par nāves sodu un par muftija lomu šai sakarā. Ēģiptes krimināla uh, procesa kodeks iekļauj virkni procedūru, kas aizstāv apsūdzētā tiesības un arī šajā tiesa eh, procesa laikā, ņemot vērā šo procesu mērogu, ir, eh, un ņemot vērā šīs paredzētās procedūras ir pat uh, diezgan uh, grūti nonākt līdz nāves soda piespriešanai un izpildēji. Es uh, gribētu īsumā pastāstīt, kādas ir šīs procedūras. Tātad vispirms lietu ierostina policija, pēc tam izmeklēšana veids prokuratūra, kura formulē apsūdzības punktus un pēc tam tiesneši pieņem lēmumus. Kopš 1950. gada Ēģiptē pastāv arī izmeklēšanas tiesneši. Tā tad uh, prokuratūra veic izmeklēšanu, un ja uh, lietā ir tādi apstākļi, kas uh, prasa, lai, uh, kas rada, tātad, ja ir tādi apstākļi, kad, tad izmeklēšana turpina arī izmeklēšanas tiesnesis. Tālāk runājot par nāves sodu, pirms šāds uh, spriedums tik, tiek pieņēmts, visas šīs lietas ir jānosūda muftijām izskatīšanai. Tātad muftijas iepazīstas ar visiem lietas materiāliem un arī izskata ierosinājumu piespriest nāvesodu. Tātad muftijas izpēta visus šos dokumentus, kas uh, ir uh, izskatīti tiesas procesā un sniedz savu atzinumu, juridisko atzinumu, uh, uh, nevis par lietas būtību vai par formu, ne arī Uh, muftīs neiesaistās ne izmeklēšanas, ne tiesas procesā, bet tikai sniedz uh, juridisku atzinumu, vadoties pēc uh, islāma tiesību pamatnostādnēm. Tātad mēs nesakām ne jā, ne nē, bet ir nepieciešams, lai iesniegtie lietas materiāli būtu pietiekami pārliecinoši Pēc tam uh, tātad tiek sagatavot šis atzinums, uh, kas uh, tiek nosūtīts atbildīgajām tiesnesim. Pēc tam tiesnesis pieņem spriedumu, un mūsu atzinumam ir tikai konsultatīvs raksturs. Tātad tiesnesis var šo atzinumu ņemt vērā vai neņemt vērā, jo tiesnesis ir atbildīgs par galīgā sprieduma noteikšanu. Un līdz ar to tiesnesis, balstoties pēc savas pārliecības, pieņem šo spriedumu. un uh, muftija atzinums tātad ir nesaistošs. Ja ir uh, piespriests nāves sots, un ja šī atzinums ir pretrunā ar tiesneša lēmumu, tad prokuratūra var pārsūdzēt šo spriedumu uh, kasācijas kārtībā. Praktiski 90. Uh, 9% spriedumu e, tiek pārsūdzēti nākamajā tiesu instancē. Ja jaunā e, nākamā tiesu instance uzskata, ka nāves sots ir e, jāpiespriež, tad šajā gadījumā uh, atkal visa šī lieta ir jānosūta muftijam, kurš atkal iepazīstas ar visiem lietas materiāliem. Un tiek sagatavots jau otrais uh, atzinums, kas tiek nosūtīts tiesnesim. Ja tiesnesis atkal uh, pieņem lēmumu par nāves sodu, tad šis lēmums ir jāratificē uh, prezidentam. Tā tad ir jāiziet cauri visām šīm procedūrām, un tas prasa aptuveni četrus gadus, lai uh, šis uh, sots tiešām tiktu apstiprināts uh, un tālāk tiktu īstenots. Tā kā statistiski runājot, ir ļoti maz tādu gadījumu, kad nāves sots tiešām tiek izpildīts. Ja šeit ir um, strīdīgi šie, uh, šie uh, lēmumi, ja šie lēmumi tiek apstrīdēti. Bet ja uh, lēmums ir pieņemts um, apsūdzētā klātbūtnē, nē, prombūtnes laikā, tad, tad kad apsūdzētais tiek beidzot arestēts, tad visa šī procedūra ir jāsāk no jauna. Eh, tāpat vēlos eh, jūs eh, arī rosināt padomāt par tādiem jautājumiem, ka jau nozieguma pastrādāšana ir kaut kas šaušalīgs, šis noziegums ir kaut kas šaušalīgs, un kad uh, Uh, tiek izskatīta lieta, tiek patur, tie ir jādomā arī par uh, cietušo par upuri, kurš ir nogalināts, kuram varbūt bija ģimene, bērni un kura dzīve ir pārtraukta. Tā tad ir jāizvērtē visi šie apstākļi, gan atņemtā dzīvība, gan uh, visa šī situācijas sekas, un var, uh, uh, ir gadījumi, kad tiek arī paturēts spēkā šis spriedums. Eiropas filozofi arī ir uh, pētījuši eh, šos eh, jautājumus no morāles viedokļa par noziedzību, par, eh, par šo filozofisko pieeju, kā rīkoties tādā gadījumā, ja kādam ir atņemta dzīvība nozieguma rezultātā. Turklāt Ēģipte, man, man jums atklāti jāsaka, šobrīd ir uh, tāds ļoti cerīgs uh, periods iestājies. Jau ir bijuši divi būtiski uh, svarīgi soļi spērti konstitucionālā jomā ir uh, sastādīta konstitūcija, tauta ir uh, balsojusi par 2014. gada konstitūciju, arī es esmu piedalījies konstitūcijas sagatavošanas procesā, tā saucamās 50 grupas sastāvā. Un šajā res, referendumā uh, Eh, tauta pauda savu atbalstu konstitūcijas projektam. Un nākamais svarīgais solis vai pagrieziena punkts bija prezidenta vēlēšanas. Un šajā sakarā es gribētu arī runāt par koptu situāciju Eģiptē. Pavisam atklāti gribu jums paziņot, ka neatkarīgi no reliģijas cilvēks vispirms tiek uzskatīts par eģiptieti. Eģipte, kā mēs zinām, ir veidojusies piedaloties visiem tās iedzīvotājiem. Ēģiptes civilizācija var iekļaut visas kultūras. Par to liecina mūsu vēsture. Vēsturi var veidot visi kopā. Un mē, Eģiptes modelis ir šādā ziņā ļoti unikāls. Jo Eģipte mēs visi dzīvojam kopā Mēs esam kaimiņi mūsu pilsētās, laukus, saimniecībās, universitātēs, skolās, un neviens pat neinteresējas, kurš uh, ir kristietis, kurš ir musulmanis. Un arī darba vidē nav nekādas atšķirības starp uh, musulmaņiem un kristiešiem. Un es gribu jūs uh, nomierināt, koptu situācija Eģiptē nav satraucoša. Viņi uh, ir mūsu valsts neatņēmama sastāvdaļa un uh, no šādiem principiem būtu jāvaldās visām valstīm, ne tikai tas ir spēkā mūsu valstī, tas nozīmē, ka likums vienlīdz attiecas uz visiem uh, pilsoņiem. Tālāk par sieviešu situāciju Eģipte. Es arī gribētu šo punktu uzsvērt. Esmu publicējis virkni pētījumu par sieviešu situāciju islamā, par sieviešu politiskajām tiesībām un par sievietes tiesībām ģimenēm. Sieviete ir uh, visas uh, pilsoņa tiesības un viņā ir visas tiesības kā vīrieša partnerei saskaņā ar uh, um, pravieša teikto, ka Dievs uzrunā sievieti un vīrieti atsevišķi tikai tad, kad tas ir nepieciešams, kad ir jāņem vērā noteikta specifika, specifiski apstākļi un ir uh, noteikta uh, reliģiskas uh, tradīcijas vai reliģiskas juridiskas no, e, prasības, ka, e, kas e, noteiktos brīžos uz sievietēm neatiecās, ka, piemēram, sievietes nepiedalās gavēnī. Bet uh, citādi vīrieši un sievietes ir vienlīdzīgi no reģi, reliģijas viedokļa. Turklāt Ēģiptes 2014. gada konstitūcijā šie, šie principi ir uzsvērti, ir uh, konstitūcijā iekļauts atbilstošs pāns, lai nepieļautu neatbilstošas interpretācijas, kad uh, parlamentā tiek uh, pieņemti likumi. Un es gribu jums apliecināt, ka sievietēm ir visas tiesības un ka varbūt uh, pēc dažiem gadiem vīriešiem pašiem būs jācīnās par zināmām tiesībām un to aizstāvību. Nākamais jautājums ir par tā saucamo islāma valsti un par Elbagdādī darbību. Es uh, nevēlos to saukt par kalifātu, un arī tā nav uh, islāma valsts valsts, tā nav valsts, jo absolūti nav izpildīti visi priekšnosacījumi, lai varētu lietot šos terminus. Ja mēs raugāmies uz šīs uh, islāma valsts organizācijas darbību no zinātniskā viedokļa un balstoties uz islāma reliģijas pamatprincipiem, tad mēs konstatējam, ka šīs darbības ir noziedzīgas būtu jāīsteno likumi, jābalstās uz tiesiskas valsts principiem un būtu šie eh, nodarījuma autori jātiesā un jāsoda. Islāmā nav nekā tāda, kas aicinātu uz vardarbību un iznīcību un uz eh, slepkavībām mudinātu visi islāma teksti norāda to, tātad uh, svētie teksti saka, kā no sievietes un vīrieša radītās personas ir eh, viscēlākās personas, ir visdievbijīgākās personas. Dievs ir radījis vienu kopienu, būtu varējis radīt vienu kopienu, bet Dievs eh, ir radījis daudzveidību un viņš zina, kādēļ tas ir tā darīts, un tādēļ mums ir tas uh, jārespektē. Un es, mēs esam arī uh, publicējuši rakstu, kurā ir runa par uh, reliģiskās brīvības garantijām. Katram cilvēkam ir tiesības ticēt savai reliģijai, bet visam tam ir jābalstās uz likuma un līdz ar to šīs islāma valsts organizācijas rīcība no likuma viedokļa ir neattaisnojama. Mēs nevaram nevienu atsauci uh, islamā atrast, kas uh, uh, rosinātu uz iedzīvotāju padzīšanu vai pārvietošanu. Tā pašā laikā eh, kara situācijā islāma tekstos ir norādīts, ka var cīnīties tikai pret karotājiem. Un sievietes eh, nepiedalās cīņās, un islāms aizliedz nogalināt sievietes un bērnus vai personas, kas atrodas kulta vietā, tā skaitā priesterus, rabīnus, eh, ir aizliegts nogalināt, ja tie atrodas eh, templī. Ir aizliegts eh, aizskārt šos cilvēkus. Tāpat ir aizliegts cirst kokus un sagraut mājas un es jūs varētu citēt šos uh, reliģiskos tekstus. Uh, es uh, tikai jums to stāstu, lai jūs saprastu, ka pastāv kara ētika, kas ir jāievēro kara apstākļos, ne tikai uh, vienas valsts ietvaros. Uh, un kas notiek uh, Sīrijā, Irākā, ko šīs darbības, ko veic uh, Islama valsts organizācija, ne, ir absolūti nepieļaujams no islam, islama reliģijas viedokļa. Tālāk par kristiešu uh, došanos projām no Ēģiptes. Mēs nevaram runāt šeit par masveidu parādību. Pastāv varbūt zināma veida spiediens. Es jau uh, jums uh, teicu mm, par to, ka pastāv absolūta harmonija, un es varētu minēt kā piemērus. Ja mēs iepazīstamies ar Nabila Harama, kas ir kristietis uh, biogrāfiju, tad uh, mēs varam konstatēt, ka bērnībā viņš ir mācījies uh, islama reliģiskajā skolā, kaut gan viņš pats bija kristietis. Un viņš ir sarakstījis grāmatu par pravieša Muhameda dzīvi. Uh, Eh, tā saucas pravietis Muhameds un viņa vēstījums. Un viņš ir uzsvēris, izcēlis islāma pozitīvos aspektus. Viņš vienmēr ir bijis kristietis līdz pat, pašai, eh, līdz pat savai nāvei. Vairāk islāma pasaules līderi uh, Viņiem ir bijušas mātes kristietes vai mā, barotājas kristietes. Tas liecina par uh, ciešajām saiknēm starp šīm divām reliģijām, un mēs uh, respektējam cilvēku tiesības un uh, augstu vērtējam to nozīmi. Un es arī gribu teikt, ka 2014. gada Eģiptes konstitūcijā ir iekļauts pāns par cilvēktiesībām, un pirmo reizi mūsu vēsturē tā tas ir starptautiskās konvencijas uh, ņem vērā uh, nacionālo likumu devēju pieņemtos likumus. Un uh, Mēs arī atsaucamies uz nepieciešamību uh, ievērot startautiskās uh, konvencijas, ko Ēģipte ir ratificējusi, jo Korāns mums uh, uzliek par pienākumu pildīt mūsu solījumus, un uh, mums ir jāievēro arī noslēgtie līgumi. Un pat tad, ja notiek režīma maiņa, tātad, ja mainās valdība, mai, kad mainījās valdība Eģiptē, miera līgums ar Izrēlu palika spēkā. Tālāk par demokrātiju. Tā ir viena, tas ir viens no mūsdienu mehānismiem, kā uh, īstenot varu un pārvaldi. Mums ir uh, jāskatās uz to, kā demokrātija palīdz uh, sabiedrībai gūt labumu, bet ir jāizvērtē, vai demokrātija ir tikai pozitīvi aspekti. Mēs uh, neiebilstam pret demokrātijas izmantošanu lai īstenotu varas nomaiņu. Vēstures gaitā musulmaņi vairāk kārt ir izmantojuši demokrātijas principus. Un es kā muftīs, kā re, augstākā reliģiskā autoritāte vēlos norādīt, ka ņemot ka uh, priekšnosacījumi, lai varētu pildīt muftija amatu, ir uh, tādi, ka vispirms, uh, pirms uh, ieņemt šo amatu, muftijam ir uh, jāstudē reliģiskie teksti un jāspecializējas reliģisko tekstu interpretācijā, balstoties uz reliģiskiem principiem, un ir jāapgūst eh, mērena reliģisko tekstu interpretācija. Vai mūsu rīcībā ir vēl nedaudz laika, jautā muftīs? نحن نريد أن نتعاون جميعا runājot par imāmiem, kas darbojas mošajās. Mums ir jāsadarbojas ar visām pusēm, mums ir jāuztur dialogs, jo, manuprāt, dialogs ir tiešām nepieciešams. Un tas uh, ir eh, tiešām ir jāīsteno dialogs starp tautām. Ceru, eh, ka es, es domāju, ka es esmu atbildējis uz vairākumu uzdoto jautājumu. Es jums pateicos par to, ka uzdevāt šos būtiskos jautājumus, kas atspoguļo jūsu uh, viedumu un to, ka jūs ļoti labi pārzināt situāciju. Uh, Eģipte un Arābu pasaulē, lai eh, jūs esat svētīti. Ekscelence, ich danke Ihnen sehr. Paldies, Jūsu ekscelence. Domāju, tas bija ļoti vērtīgs pasākums. Un domāju, ka tas varētu būt sākums tādām veiksmīgam dialogam. Un jūsu izrādītā atklātība varētu arī pārliecināt tos, kas ir it kā noskaņot pret Ēģipti. Es jebkurā gadījumā uzskatu, ka trīs monoteistiskās reliģijas, ja tās pietiekami nopietni uztver to, kas rakstīts svētajos rakstos, varētu visas um, kopīgi arī izveidot uh, normālu sarunu. Neviena no šīm uh, reliģijām neatbalsta naida dievus, bet gan um, mīlas un saticības dievības. Nu jā, bieži vien tas ir saistīts tieši ar to, kā reliģija tiek interpretēta. Diemžēl reliģija tiek izmantota arī, lai sasniegtu citus mērķus. Tas tā vienmēr ir mm, bijis, nu ne tikai islama reliģijā, bet arī kristiešu, kristietībā un jūdaismā. Uh, Un īsnībā mērenie prāti pārstāv lielāko reliģiju uh, skaitu un visi, gan kristieši, gan citu reliģiju piekritēji, ir mēra noskaņoti, proti, ka citu konfesiju pārstāvi netiek nīsti, bet gan mīlēti. Kas notiek manā valstī? Aptuveni 400 vīrieši jau uh, cīnās IS Irākā un arī Sīrijā. Uh, apmēram 2000 jauniešu no Eiropas Savienības cilvēki, kas uh, bieži vien novirzījušies no ceļa, un tie nebūtu no cilvēki, kas ir no uh, musulmaņu ģimenēm cēlušies, nē, cilvēki, kuri uh, jaunībā ir uh, pieredzējuši kristietību, un uh, viņi pārstāv Eiropas ģimenes, nu īstenībā tas mums visiem rada bāžas tieši tādēļ es uzskatu, ka. Uh, jūsu centieni mēģināt rast sapratni varētu būt, eh, nu, iespējami mēs risinām šai problēmai. Paldies, ka ieradāties, un mēs turpināsim sazināties.